Colleghi, se volete prendere posto iniziamo i lavori. Darbie kolēģi, vai mēs lūdzu varētu sākt sēdu, lūdzu ieņemiet vietas. Šī ir pirmā sēde jaunajā gadā, un tāpēc gribētu jums visiem vispirms novēlēt laimīgu jauno gadu. Es ceru, ka šis eh, gads būs veiksmīgs mums visiem un mūsu komitejai. Pirms sākam skatīt darba kārtību, man ir paziņojums. Mums komitejā ir jauns uh, deputāts. Gronīkundzes vietā tagad strādās Filipo Landkungs. Viņš no Tautas partijas uh, tika nosūtīts šajā komitejā, tātad viņš ir viens no Eiropas Tautas partijas deputātiem un gribētu viņus ir sniegt sveikt šajā komitejā. Darba kārtība mums bija pagājušajā daļā jāgroza. Jūs zināt, ka darba kārtība tika apstiprināta koordinātāru sanāksmē. Piektais punkts par pasākumiem pēc Busutulkunga ziņojuma tika pārlikts uz nākamo sēdi, jo Busutila kungs nevarēja ierasties. Pēc tam uh, atkrituma izsakojamība arī tika atlikts uz nākamo sēdi pēc eh, lūgumraksta iesniedzēja eh, lūguma, jo šobrīd vēl notiek sarunas ar vīdes ministriju Itālijā. Un tāpēc mēs šī punkta izskatīšanu atlikām. 13. punkts, pirmā viedokļa apmaiņa par komisijas gada ziņojumu. Mēs nolēmām šo ziņojumu atlikt, jo mēs vēl gaidām, kad tiks iecelts referents. Un gaidām arī aktuālo datu publiskošanu par lūgumrakstiem, kuri ir iesniegti 2010. gadā, jo par to jau ir jāsastāda šis gada ziņojums. Sastais, astotais, devītais un desmitais punkts šo lūgumu rakstu iesniedzēju būs klāt, un tāpēc eh, mēs uzreiz šodien mūsu pirmajā komitejas sēdē šogad arī organizējam koordinātoru sanāksmi. Tā notiks šodien 17. Tad mēs tātad pat, pārtrauksim sanāksmi, komitejas sanāksmi, tad tiksies koordinātori. Un tad turpināsim rīt no rīta deviņos, kad būs klāt lūgumrakstu iesniedzēji 16., 18., 19., 20. un 21. punktā minētiem lūgumrakstiem. Nekādu citu paziņojumu man nav. Tagad arī kolēģis ir ieradies, kuru sveicām iepriekš mūsu jaunais kolēģis, tātad no tautas partijas. Gribētu arī citus. Uh, Tātad es informēju citus deputātus eh, par to, kuru deputātu jūs aizstājat. Laipni lūdzam mūsu komitejas sēdē. Tā, ka varam tagad pāriet pie darbkārtības pieņemšanas, kas ir pirmais punkts. Aukens kundze, lūdzu. Esauriamo prima questo punto. Uh, approviamo l'ordine del giorno così. Tātad vispirms eh, šis punkts. Pieņemam darba kārtību ar grozījumiem. Redzu, ka neviens neiebilst. Labi, tad darba kārtība ir pieņemta. Vērtmanas kundze par darba kārtības pieņemšanu. Jums ir kāda piezīme? Lūdzu. Jā, paldies. Viens jautājums. Manuprāt, būtu ļoti nozīmīgi, lai mēs izskatītu situāciju ar Spānijas piekrastes likumu darba kārtībā iekļaut jau. 2. decembrī sēdē jūs mums teicāt, ka juridiskā dienas atzinums ir pieejams. Un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, runāt par šo jautājumu, jo saņēmu uh, vēstules no Austrijas, Vācijas, Spānijas. Dažādi tautību cilvēki man raksta par to, ka atsavināšana patiesi tagad notiek. Gribu pavisam izteikt un vēl papildus visam uh, ne tikai nepamatot ir šī atsevināšana, bet uh, vēl par šo atsavināto teritorijas, tad viņiem ir jāmaksā. Cilvēki tiešām ir tādā ļoti sarežģītā situācijā, un tas ir steidzam, lai mēs nodarboties ar šo jautājumu. Šeit cilvēki mums raksta, pastiprināti. Tādēļ lūkšu šo jautājumu vai šodien, vai pāris nākošajās reizēs uh, šo jautājumu ies, ies, iekļaut, jo tas ir steidzams. Paldies! Kolēģa Jāra, però queste non sono un, un attimo. Jā, vienu mirklīti. Tad paldies priekšsēdājs kundze. Mans priekšlikums. Varbūt, ka koordinātoru sēdē mēs varētu par šo jautājumu mm, kārtu diskutēt, kā mēs tos skatām, jo ir, nu, ir nepieciešams arī tāds saprātīgums runājot par to. Eh, perfetto, sono d'accordo, infatti volevo dire che eh, il pu primo punto. Mm, Lieliski piekrītu jūsu priekšlikumam. Tātad eh, līdz ar to mēs varam apstiprināt darba kārtību, un eh, šī, šis komentārs neatiecās uz darba kārtības pieņemšanu. Ņemsim vērā kolēģi priekšlikumu un izskatīsim šo jautājumu koordinātoru sanāksmē šo pēcpusdienu. Otrais darbkārtības punkts - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika Aukens kundz lūdzu. Es gribētu runāt par 1. un 2. decembra sēdes protokolu. Gribu skaidri pateikt, ka es neuzskatu, ka Rumānijas lūgumraksts. Varbūt jūs nepiekritīsiet, bet es nedomāju, ka tas ir noslēgts, un es nedomāju, ka tas būtu jāraksta uh, um, protokolā. Un tas, kā tika skatīts šis jautājums daudzos aspektos, bija nepieņemami. Es gribēju vienkārši iekļaut to protokolā, ka es neuzskatu, ka šīs lūgumraksts ir noslēgts, ka tas ir izskatīts. Tur gais. Turgas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mēs tagad runājam par protokolu apstiprināšanu pēdējām sanāksmēm, kas šeit ir uzskaitītas. Un es atsaucos uz uh, pēdējo protokolu, kur ir runa par piekrasts likumu, un tur tika teikts, ka koordinātori iesaka šo te lūgumrakstu jautājumu izskatīt at katru lūgumu rakstu atsevišķi, bet tas neatbilst tam, kas tika teikts lūgumu rakstu komitejas koordinātoru sanāksmē, jo tur tika teikts, es tur vadīju šo sēdi un tur bija Voliskons priekšlikums, un viņa piedāvāja izskatīt šos logumrakstus katru atsevišķi, bet mēs pārējie teicām, ka arī citas komitejas, kā vides vai juridisko lietu komitejas, arī varētu skatīt šos lūgumu rakstus, un mums vajadzētu arī viņu, uh, viņiem šos jautājumus nosūtīt. Turklāt mēs teicām arī to, ka mēs augstu vērtējam to, ka Spānijas ombuds uh, ir klāt, un attiecībā uz uh, jautājumu, kā jau iepriekš tika teikts, ka tas viss tiek tā vispārināts un tiek teikts, ka koordinātori iesaka to atsevišķi izskatīt, tas tā netika lemts, vismaz ne. Tā galīgi šāds lēmums netika pieņemts. Mēs runājam, ka par to vajadzētu vēl runāt koordinātoru starpā. Un protokolā vajadzētu rakstīt eh, to, kas tiešām tika teikts koordinātoru sanāksmē. Lai neizskatītos, ka Volisas kundzes priekšlikums ir visu koordinātoru priekšlikums. Kolega Bustināru. Bustināru kungs, lūdzu. În condițiile în care au fost discuții între coordonatorii grupurilor. Priekšsēdētāji kundze, ņemot vērā to, ka ir diskusijas starp eh, politisko grupu koordinatoriem, par lūgumu rakstu, kas attiecas uz plašsaziņu līdzekļu brīvību Rumānijā. Un ņemot vērā kompromisu, kāds ir panākts sārunu rezultātā, es piedāvāju protokolā, pēdējās sanāksmes protokolā, nevajadzētu iekļaut atsauci uz lūgumu rakstu par preses brīvību Rumānijā, ņemot vērā koordināciju koordinātoru sanāksmes rezultātus. Un arī turpmākajās koordinātāru sanāksmēs mēs varam runāt vēlreiz par šo lūgumu rakstu, bet godīgi sakot, es domāju, ka mēs esam vienojušies par izcinājumu, kas nāks uh, arī par labu mūsu komitejas darbam. Un tad arī raudzīsimies vai nu rītdien, vai arī kādā nākamajā sanāksmē, kā mēs tad turpmāk rīkosimies ar šo lūgumu rakstu. Es to izsaku kompromisu vārdā, lai mēs varētu tālāk strādāt par šo lūgumu rakstu un atrisināt situāciju. Paldies! Jā, Vīlēn. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Paldies, priekšstādājs kundze. Es domāju, ka nu, es par nepareizo punktu pieteicos runāt. Es runāšu par punktu dažādi jautājumi. Bene. <clears throat> Non ci sono altri che hanno chiesto la parola, quindi... Labi, ja neviens vairāk nevēlas izteikties, tad uh, protokolu apstiprināšanu sanāksmēm, kas šeit ir uzskaitītas, uh, otrais punkts, tātad es piedāvāju, ka protokoli sanāksmēm, kas notika 9. novembrī un 22. novembrī, tika apstiprināti. Uh, bet attiecībā uz 1. un 2. decembra sēdes protokolu tur mēs dzirdējām trīs kolēģu komentārus, un tāpēc es piedāvāju balsot par protokola apstiprināšanu rīt priekšpusdienā tad mēs jau būsim arī to apsprieduši koordinātoru starpā. Tātad, ja jūs piekristu, mēs varētu apstrināt šos pirmos divus protokolus un par trešo protokolu balsot rīt par 1. un 2. decembri. Tad trešais punkts. Man vēl ir paziņojumi par otro daļu darba kārtībā. Tur ir eh, to lūgumrakstu saraksts, kas varētu tikt noslēgti. Un eh, par to esam saņēmuši ieteikumus no dažādiem kolēģiem. Ja neviens neiebilst pret šo darbkārtības daļu, vai mēs to varam tā pieņemt, kā tas tiek piedāvāts, kā kolēģi to piedāvā. Un tad gribētu uzreiz pāriet pie nākamā punkta, Ceturtais punkts, citi jautājumi. Vīlanda kungs gribēja izteikties lūdzu. Jā, fīn, thanks, Frau Vorsitzende. Jā, paldies, priekšstādājs kundze. Es gribētu izmantot uh, šo punktu, lai runātu par jautājumu, par kuru es vairāk kārt rakstveidā esmu sekretārā vērsies. Uh, mēs uh, saņemam tādas blokveida lūgumrakstu apkopojums Un viens priekšlikums ir par um, nākotnes procedūru. Bieži vien mums ir relatīvi maz laika, un termiņi, kas ir noteikti, jau tā ir īsi, un mums bieži ir maz laika um, raksveidā šos jautājumus izskatīt, un tādēļ es gribētu ierosināt, nu būtu taču iespējams, ka mēs kā termiņu izteikšanās uh, brīdim uh, ņemam um, attiecīgās komitejas sēdes beigu laiku. Uh, Jo pat, ja mēs nevaram to rakstveidā noformulēt, tad mēs varam iekļaut to protokolā komitejas sēdē. Manuprāt, tas ir tāds ļoti e, efektīvs e, procedūras veids. Un e, lūdzu nu, to izskatīt, jo, ja 15. ir tulkojums, tad vēl 10 dienas, un tad jau ir 25. un nākošā sēde ir 1. Un tad mēs zinām, ka nākošā sēde ir nu beigu termiņš, un ja pārāk maz laika ir, tad ņem aiznākošo sēdi. Un mēs, nu, tā varētu vienkārši efektīvāk rīkoties. Un deputātam arī tā ļoti neapmienoši, ja mēs rakstam ēpastu e sekretariātam, un tas būtu tā kā no nu, ar sienu runāt vajadzētu nu vismaz kaut kādu atbildi saprast. Vīlanda kungs, mēs vēlamies tādu, tādu iemeslu dēļ to nedarīt, bet nu, taču nevar vienkārši gaidīt, kamēr uh, deputāts vienkārši nogurs un šo jautājumu vairs necelās. Um, ehm, kolēga Vīlanda, la, la proposta, jo ben capito. Vīlanda kungs, ja es pareizi saprotu to, ko jūs teicāt, uh, tad jūs gribētu, lai otrā darbkārtības daļa netiktu uzskatīta par apstiprinātu, tātad B daļa, vai nē? Tad es nepareizi sapratu. 25 lūguma raksti ir iesniegti. Tā sauktie apkopojumi, secinājumi un norādes. Tur tiek ierosināts, vai tā, vai lūgumraksts tiek slēgts vai izskatīts kā pieņemams vēl pirms tas iet uz komitejas sēdi. Un šajā procedūrā deputātiem vienmēr ir termiņš 4, 5, 6 dienu ilgumā, nu, dažkārt mazāk, un dažreiz eh, dokuments jau pat pēc sēdes tiek iesniegts. Un tad var runāt, ja procedūra, nu, kā lai saka, nepatīk. Tas ir mm, ilgu laiku vēl pirms tam, vēl trīs mēneši pirms B daļas. Tā ir tāda nu, tāda ļoti agrīna stadija par lūgumrakstiem. Un tieši par šo dokumentu es lūdzu efektīvāk strādāt ar to. Sì, eh, non, non mi era chiaro perché. Eh... Tas man pirms tam nekļuva skaidrs. Tātad jūs teicāt, ka nav daudz laika starp uh, šī te dokumentu nosūtīšanu un iespēju šos lūgumrakstus iekļaut darba kārtībā. Tur, acīm redzot, ir problēma. Un šie pro dokumenti tiek izdalīti visiem kolēģiem. Uh, visiem deputātiem. Arī prezidijas tos izskata, tad eh, sekretariāts tos izskata, un tad tiek sastādīts eh, atzinums par to. Katrs deputāts var izteikties šajā procesā. Tas notiek tad, kad ir lūguma raksti saņemti, un pēc tam tikai tiek noteikts kalendārs, kalendārais grafiks lūguma rakstiem, pēc tam, kad tie jau ir izvērtēti, atkarībā no šīs izvērtēšanas rezultātiem. Nākotnē varētu pagarināt termiņu starp lūguma rakstu iesniegšanu un kalendāru noteikšanu, bet jūs. Uh, gribētu mainīt eh, termiņu šiem eh, atzinumiem, šiem viedokļu izteikšanai nevis trīs dienas, bet piecas dienas, lai jums būtu ilgāka laika paust viedokli sekretariātam. Par to mēs varam diskutēt ar eh, koordinatoriem, par to mēs varam runāt arī citu jautājumu kontekstā. Tātad noteikti nedaudz ilgāku termiņu, lai visus priekšlikums varētu uh, labāk izskatīt, kas ir šajos dokumentos iekļaut, vai es pareizi sapratu? Skroben. Man ļoti tā aptuveni runājot, jā, priekšsēdētājs kundze. Bet man ir jāsaka, ka šī procedūra man nav īsti skaidra. Nu, pirmkārt, ka sekretariāts jums saturiskā jautājumā, kuru jūs, eh, kuru jums būtu jāzina, un, un, un sekretariāts jums arī tagad vēl nepalīdz. Un otrkārt, ja sekretariāts nepiekrīt maniem priekšlikumiem, uh, tad tas ir kaut kas tāds, kas ir jādiskutē sekretariātam ar jums, un tas arī nenotiek. Es ļoti labprāt eh, tos astoņus ēpastus, kurus es pēdējo uh, divu, trīs gadu laikā esmu nosūtījis, tad es nosūtīšu tos jums, un tad, uh, nu, sekretariāts varēs jums skaidrot situāciju. Questa seconda parte del suo intervento eh, Šī otrā daļa, ko jūs tikko teicāt, izraisa svarīgu jautājumu. Es to apskatīšu. Un man būtu tiešām prieks, ja jūs man varētu nosūtīt tos uh, ziņojumus, ko jūs saņemat arī šo te cirdu dokumentu kontekstā. Jo jāņem taču vērā ir par šiem dokumentiem teiktais, jo pretējā gadījumā procedūra netiek ievērota. Tātad mēs pieņemam zināšanai šo informāciju un eh, centīsimies novērst to, ka netiek ņemts vērā kolēģu vērtējums un komentāri. Man jums tad ir eh, jāsaka, kuri kolēģi vēl saņemt šīs atbildes eh, kā kopiju, un ja koordinātori neiebilst, tad šo pēcpusdienu mēs tā varētu arī rīkoties. Tātad eh, šo atbilžu nosūtīšanu varētu labāk organizēt. Tagad varētu noslēgt šo punktu un ķerties pie lūguma rakstu izskatīšanas. Uzreiz ķersimies pie sestā punkta, kas ir Marija Graca Kanutī iesniegta, uh, eh, iesniegts lūguma raksts par Malagrotas atkritumu izgāstu Romstomā. Uh, Lūgumraksta iesniedzējai vajadzētu būt šeit klāt patiesībā. Tā notiek, un lūdzu. Pronto? Ok. Um, allora, io... Dīsmā arī atnesusi dažas fotogrāfijas, lai varētu labāk paskaidrot, kāda ir situācija 1955. gadā. Eh, mans tās ir strādāt Romā, mājā, kur atradās 18 km no vidusjūras un 13 km no kapitāla. Jūs redzat arī šajā pirmajā diagrammā attiecīgo distanci. 78. gadā mēs uh, uzcēlām jaunu māju, apmēram 500 metri no iepriekšējās mājas jaunā uh, būvzonā. Um, Mēs varējām izmantot dzeram ūdeni, izmantojot arī dakas un uh, Un arī dzīvojot tikai 13 km no jūras, arī bija iespējams elpot tīru gaisu. Romas uh, pilsēta arī finansēja jēku celtniecību, te bija ļoti svarīgi nodrošināt arī pakāpojumu finansēšanu ģimene maksāja attiecīgos nodokļus Romas pašvaldībai, lai eh, nodrošinātu ūdens attīrīšanu. Un 78. gadā eh, neapbūvētā teritorijā bijusi karjeras eh, teritorija. Tas īpašnieks sāk izmantot šo zemes gabalu kā atkritumu izgāstuvi, un tas notika nelegāli. Jūs redzat, ka 78. gadā šī teritorija bija blīvi apdzīvota. Bija Tredičēzimo, kā Zāla Lumbrosa un citas, citi kvartāli, arī Masimīna un Malagrot reģionā arī jau bija saceltas daudzdzīvojumās mājas. Tur atradās arī arheoloģiskie izrakumi un bijušās karjeras bija relatīvi mazas. Un šajā dzelt, jūs redzat arī dzelta no kvadrāta un arī sarkano punktiņu tajā, tur atradās mūsu apdzīvotā māja. Tas ir apmēram pusotru kilometru no karjeras kas eh, tika pārvērsta par atkritumu izgāstuvi, nelegālu izgāstuvi. Tālāk, 84. gadā eh, Romas pašvaldība sāka regulāri izmantot šo izgāstuvi, lai tur noglabātu pilsētas atkritumus. Tā tika izmantota ikdienā 90. gadā. Reģiona iedzīvotāji sāka protestēt, jo um, no izgāstos nāca ļoti neciešama smaka. Te jūs arī redzat, uh, cik liela bija šī izgāstuve. Tad no uh, šīs bija eh, Aurēlija līdz Kazalumbrozo bija apmēram 2,5 km. Tad jūs iedomājaties, cik eh, liela bija šī izgāstula. Man nav tehnisko līdzekļu, lai varētu veikt nepieciešamos mērījumus, bet izgāstula bija liela. Mērs, eh, viss, ko viņš izdarīja, bija mm, noteikti šīs divas mazās zaļās teritorijas netālu no izgāstos. Un tad ir arī radās um, šķidrie atkritumi, arī notekūdeņi, nu, kuri ārkārtīgi stipri oda. Šie šķidrumi atrodas tieši pie šoseis. Tādējādi arī šīs viekalam brozo ir nogruvumi 2009. un 2010. Gadē, gadā notika šie nogruvumi. Vienkārši atkrituma kaudze uzkrit uz uh, autošoseis, tad bija attiecīgi paredzēts uh, apkārtceļš. Un uh, tad šī sākotnējais ceļš vairs vispār nepastāv, ir tikai apveceļš. Tad kā izveidojās šī izgāstuve katru dienu? Tur ierodas uh, smagās mašīnas, kas uzbrauc uz šī atkritumu kaudzes. Izgāž atkritumus. Nu, kad atkritumi ir izgāsti, tad uh, buldozeri noplacina šos izgāstos atkritumus. Gaisā izdalās putekļi, ļoti spēcīgas un kaitīgas smakas, un tas nokļūst, protams, arī gaisā, ūdenī. Es saslimu sastajā gadā. 2006. gadā bija ārkārtīgi augstarīgais temperatūra, 2007. gadā tika konstatēts arī metastāzes. Um, aknās ar ģenitāliju orgānos. Un šo uh, uzblīdumu vai uzpampumu veicināja skābes. Uh, un tad man arī nācās izciest vairākas eh, ķirurģiskas iejaukšanās, operācijas, kas ilga vairākas stundas. Kancerologi neuzskatīja, ka viņiem vajadzētu uh, informēt mani par uh, ķīmijas terapijas blakus efektiem. Mums izdevās nobloķēt uh, vēžu un uh, izplatīšanos, tālāk attīstību, bet tas nodarīja ārkārtīgi lielu kaitējumu arī nervu sistēmai. Man rodas arī problēmas pārvietoties, jo pilnīgi negaidīti man zūd līdzsvars. Un šie piepampumi rada arī citu orgānu uh, ar um, samazināšanos, tā skaitā arī sirds un citu iekšēju orgānu um, samazināšanos, un tas rada ļoti liels problēmas attiecībā arī uz uh, elpošanu, ir ļoti grūti uh, gulēt ir uh, nepārtraukti slikta duša un, protams, arī citas problēmas, līdz ar to dzīvot normālu dzīvi ir gandrīz neiespējami. Es uzskatu, ka šo šī noziedznieki, kas pārkāp šos vides noteikumus un arī dara dragatīgi lielu ļaunumu cilvēku veselībai, tie ir mēri, uh, atbildīgās personas, kas strādāja šajā laikā no 67. līdz 36. gadam un atbilstīgi arī nav pārvaldījuši atkritumu politiku. Es arī uh, apsūdu amatpersonas, kas strādāja no 76. līdz 2011. gadam. Viņi ir atprātīgi izmantojuši arī mūsu maksātos nodokļus. bīstamas vielas, bīstami produkti uh, tika izgāsti nelegālā izgāstuvē un tika arī maksāt šo izgāstuvu īpašniekiem. Vēl, jo, ņem, vēl, jo vairāk ņemot vērā to, ka šī izgāstuva atradās uh, tikai 13 km no Romas centra. Vēl arī citas atbildīgās puses. Uh, ir teritorijas iestādes, kuras nav atbilstīgi administrējušas un pārvaldījušas nu, arī mūsu ģimenes veiktos maksājumus un arī Romas kopienas, Romas pašvaldībais maksātie nodokļi netika atbilstīgi pārvaldīti un arī es apsūdzu arī izgāstu īpašniekus, kuri neveicina atkritumu pārstrādi un darīja visu, lai varētu paplašināt šo izgāstuvi, lai varētu industriāli nodrošināt arī gāžu ražošanu. Tik izmantot arī toksiski materiāli, lai varētu pārstrādāt atkritumus gāzē, un tas viss nonāk e, gaisā, kur mēs elpojam ikdienu. Cik daudz ir šo toksisko materiālu? E, šie kaitīgie materiāli, kas tika izmantot, lai pārstrādātu atkritumus gāzē un kur tika uzglabāti visi šie atkritumi un ķīmiskās vielas. Nerunāšu par Džerit uzņēmumu, gribēju vēl parādīt pēdējo attēlu. Lūk, 2006. gadā Lekomostro, kas jau ir um, izslējies tālāk par horizontu līniju un 2010. gadā gadā jūs redzat arī šīs izkāstos apmērus. Un arī 11. gadā jau šī izgāstu kalns ir ārkārtīgi liels, mēs kaut kādā vairs neredzam. Liels paldies! Un tagad vec arī komisijas pārstāvei, kas jau arī nosūtīja savu pētījumu iz... un atbildi arī lūgumrakstu iesniedzējai vārds. Un Kodesku kungam lūdzu vārds. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jūs norādījāt, komisija jau ir uzsākusi pagaidu izmeklēšanu par Malagrota izgāstuvi. Pirmā viedokļa apmaiņa ar Itālijas iestādēm ir notukusi, un uh, 2010. gada jūnijā tika nosūtīts papildus jautājums, dot skaidrojumus. Pēc tam ir bijuši kontakti starp Itālijas iestādēm un komisiju, un tas attiec arī uz citu izmeklēšanu, ko veids komisija attiecībā uz jauno atkritumu apsaimniekošanas plānu Delācijā reģionam, kas uh, trīs varētu tikt pieņemts 2011. gada pirmajā pusē. Šis te, protams, ir atsevišķs izmeklēšanas temats, un jau tā ir formāla pārkāpuma procedūra, kas ir uzsākta. Bet par Malagrotas izgāsto ir tikai pagaidu izmeklēšana. Saikne starp šiem diviem jautājumiem ir tas, ka šim plānam ir jāņem vērā visi Lācijo izgāstovas punkti, arī Malagrota. Nesenajā tikšanās reizē pagājušajā nedēļa par jauno Lācijo uh, uh, atkritumam sanākšanas plānu, kas bija komisijas iestādēm ar um, Itālijas iestādēm. Komisija atgādināja Igā, Itālijas iestādēm, ka ir jāņem vērā lūgums sniegt informāciju par Malagrotas uh, atkritumu izgāstu, kas tika sniegts pagājuši gadu. Itālijas iestāžu atbildi uz jautājumiem par uh, to, ko kā notīkundze minēja, tiek uh, gaidīta drīzumā no Itālijas iestādēm. Komisija tās izvērtēs, bet mēs uzskatām, ka tiek pārkāpta Eiropas Savienības uh, vīdes likumdošana, kas ir spēkā. Un, kā jau es teicu, tā ir daļa arī no šī te lielākā, plašākā Lācijo uh, Mm, atkrituma apsaimniekošanas plāna, kur būtu jārunā arī par, par šo malagrotas izgāstu. Paldies arī gaidām vēl arī pašvaldības un mm, komisijas atbild, bet vispirms uh, kolēģin Turgais kungam vārds lūdzu. Gracias, señora presidenta. Eh, después de escuchar a la peticionaria donde... Jā, es uzklausīju uh, lūgumrakstu iesniedzēju Un praktiski no matas atceļas stāvs pēc uh, šo stāstu uzklausīšanas. Es domāju, ka mums jābūt ir uh, ļoti uzmanīgiem vērtēt šo lūgumu rakstību, pašu uzklausot arī komisiju, jo ir skaidrs, ka šis jautājums, nu, tam jāpaliek vēl ir atklātam. Jo komisija pat Eksperti saka, ka um, pieprasītā informācija aizvien vēl nav sniegta. Komisija šādā veidā netieši ir teikusi, ka uh, varam um, jāuztur šī, šis lūgumraksts, lai vispār varētu virzīties uz priekšu. Es domāju, ka jāats, jautājums jāatstāja atklāts līdz informācijas uh, saņemšanai. Un komisijai vajadzētu nevis nākošo dienu, bet gan nākošo stundu laikā uh, kontaktēties ar Itālijas varas iestādēm un pieprasīt informācijas sniegšanu. Jo nu, jau septiņus mēnešus mēs nezinām, kas īsti notiek. Es gribētu zināt no komisijas arī, vai jūs jau esat uzdevuši jautājumus, jeb un cik bieži arī šo mēnešu laikā. Nu, katrā gadījumā ļoti nozīmīgi ir uh, saņemt šo informāciju. Un bija skaidrs, ka uh, lūgumraksta iesniedzēji ierodas šodien uh, Briselē un būtu labi, ja tā informācija šodien mums būtu pieejama. Tātad, nu, es vēlos uzsvert, ka jāpaliek šim jautājumam atklātam. Okenkundze. Jeg har bare et enkelt øh, svar. Det kan godt være, at jeg ikke hørte ordentligt. Es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu, varbūt neuzklausīju īpaši uzmanīga, bet nu, situācija ir tāda, ka mēs runājam par vides uh, direktīvām, bet ir arī atkrituma direktīvas. Un tās arī ir nozīmīgas, vai tās arī ir uh, uzņemtas plānā, ka arī uh, šo atkritumu direktīvu izskata. Bija pārsteigti, jo tas nemaz netika pieminēts, tikai vidas aizsardzība tika pieminēta. Es gribu tikai nu būt droši, ka viss ir ietverts. Paldies! Il uh, kolega Jāra. Jārkungs, lūdzu. Jā, nu, uh, es gribu trīs lietas uzsvērt. Atkritumu direktīvu, vides ietekmi un uh, cilvēku veselību. Un tādēļ es gribētu pievienoties kolēģi teiktajam. Un brīnos, ka nav, ka viss tik ilgi ir vilcies, nu tas, ka informācija mm, tiks iesniegta, tas uh, jau kādā brīdī notiks. Un arī mans jautājums komisijai, to gribu uzdot uh, līdzīgā izpratnē. Nu, cik ātri? Un kad uh, kad Itālijas iestādes sniegs šo atbildi. Bet nu, tas jau tā īsti nepalīdz um, lūgumraksta iesniedzēju un būtu labi, ja komisija varētu nu, tādu pilnīgāku atbildi sniegt, bet tas būtu iespējams tad, ja viņiem būtu pieejama šī Itālijas uh, iestāža atbildi. Nu Vai jūs jau varat nekādu atbildi, lūdzu? Paldies! Kā jau es teicu, Šis arī ir steidzams jautājums komisijas dienestiem, un mēs tiešām zinām, ka, ka ir jau pagājuši septiņi mēneši, kopš esam izteikuši šo papildus pieprasījumu. Pa to laiku mums ir bijus, bijušas divpusējas diskusijas ar Itālijas iestādēm. Tas ir ļoti uh, visaptvarošs un sarežģīts jautājums, un es piekrītu uh, deputātiem, uh, kas teica, ka te ir runa par vidas likumdošanu, par atkritumu izgāstuvēm, par šo likumdošanu. Un tas, protams, ietekmē arī cilvēku veselību, ja šeit tiek slikt ievies šī likumdošanas akti. Kā jau es teicu, pagājušajā nedēļā ceturtdien mēs uh, diskutējām ar Itālijas iestādēm, un mēs uh, gaidām atbildi no Itālijas iestādēm ļoti drīz. Un tad, kad būs šī atbilde, tad mēs veiksim turpmākos pasākumus, un mēs ceram, ka saņemsim apmierinošu atbildi. Vai arī, ja tādu atbildi mēs nesaņemsim, tad uh, ir tādi juridiski pasākumi, ko mēs varam izmantot, un, kā jau es teicu, komisija tiešām skata šo jautājumu steidzamības kārtā. Un, kā jau es arī teicu, Lācijo pārvaldības plānu ietvaros eh, attiecībā uz atkritumu izgāstuvēm, jo ne jau tikai ir runa par Malagota eh, šo izgāstu, bet viss šis reģions ir skarts, un mēs eh, pie tā strādājam kopā ar Itālijas iestādēm. Un turpmāko nedēļu laikā mēs ceram, ka varēsim spērt turpmākus soļus. Paldies! Liels paldies! Uzskatu, ka no visi piekrītam, ka ir nepieciešams vēl runāt par šo jautājumu, jo mēs neesam saņēmuši atbildi no komisijas. Nu, komisija atkal nav saņēmusi arī atbildes no Itālijas. Tad tiešām ir aicinājums rīkoties eh, steidzami un vēlreiz vērsties pie atbildīgiem Itālijas iestādēm. Un iespējams arī mēs varētu uh, iekļauties eh, arī šajā procesā un arī vērsties pie Itālijas mm, iestādēm un arī uzlūgt uz uzklausīšanu Itālijas eh, iestādes pārstāvis un arī uzsveic, cik nepieciešami ir eh, rīkoties ātri un arī saņemt kādu reakciju atbildi arī nākamajā sanāksmes sēdē. Mēs varētu uzklausīt Itālijas iestāžu pārstāvis un tad Es nezinu, vai eh, varbūt tas būtu iespējams vai nē. Es vēlētos arī vērsties pie lūguma raksta autorei, vai jūs vēlaties atbildēt uz dzirdēto, vai arī vēl kāds komentārs izteikt. Nu, jums ir dažas minūtes, lūdzu. Nu, pēdējie jaunumi ir eh, tādi, kā reģio, ir tāds pingpong spēle starp eh, reģionu un eh, pašvaldību, lai atrastu kura atrod šī izgāsto, bet man ar to nav problēma. Es redzu, kur ir šī izgāsto, šīs atkrituma kalns ir manas mājas priekšā, un tur joprojām ir uh, putekļi, un es nepārtraukti elpoju šo uh, gaisu, un tur arī uh, tiks radīta arī šī gāzes ražošana industriālā veidā, un man no tā ļoti bail, nu komisijas pārstāvis, priekšsēdētāja, kā to minēja arī citi kolēģi, mēs vēl pašlaik nevaram sniegt nekādu konkrētu atbildi. Vienīgais, ko mēs varam arī darīt, ir meklēt atbildi no Itālijas iestādēm, no tātad reģiona mēra Romas pašvaldības. Mēs varam lūgt tātad ne tūlītēju atbildi, bet arī mēs, tāpat kā Eiropas komisija, vērsīsimies pie reģiona mēra. Ierasties šeit komitejas sēdē un sniegt konkrētu atbildi, kādā veidā, cik ātri viņi ir iecerējuši risināt šo esošo problēmu. Jo es nevēlos arī, lai rad, radītu šādu izgāstu kauns kādā citā veidā. Jā, tas viss ir skaidri. Lūdzu, vēl kolēģi. Es gribētu atbalstīt jūsu priekšlikumi, priekšsādātājs kundze, divas dēļ. Pirmkārt, ir skaidri redzams, ka mēs, uh, kā lūgumrakstu komiteja, mums vajadzētu kaut ko darīt lūgumrakstu iesniedzējas labā. Otrakārt, es domāju, ka Mēs saskaramies ar tik daudziem uh, gadījumiem, un tie atkārtojas, kur vai nu Nacionālās valdības neatbild Eiropas komisijai, vai arī velk garumā gadiem ilgi šīs atbildes. Mums varbūt vajadzētu organizēt īpašu sēdu ar Šefčoviču kungu komisāru, kas atbild par starpinstitucionālo sadarbību, lai identificētu veidu, kādā mēs varētu kaut kā sakārtot uh, laikā attiecības starp dalībvalstīm un Eiropas komisiju. Es patiesībā nezinu, kādu uh, sistēmu mēs varētu šeit izmantot, bet kaut kas ir jādara, lai uh, pārtrauktu šo pilnīgi apkaunojošo praksi. Uh, jo uh, Eiropas komisija un parlaments uh, tiek vienkārši ignorēti, un to vienkārši pieņemt, manuprāt, nav pieņemami. Es tiešām aicinātu priekšādātājs kundzi šo vēstuli nosūtīt eh, valdībai un tiešām sa saorganizēt arī uh, Uh, sēdi ar vicepriekšsādātāju komisijā Sefčoviču kungu, lai rastu risinājumu šajā situācijā, jo pretējā gadījumā mēs esam bezspēcīgi. Šādos te gadījumos mēs nevaram palīdzēt un aizsargāt Eiropas pilsoņus un viņu tiesības. Paldies! Grazie, Dunumul, kolēģi. Paldies, Jārkungs, lūdzu. Uh, es vēlos atbalstīt šo jautājumu, un tas ir tas pamats, ja mums nav informācija no dalību valstīm, tad mēs arī nevaram uh, lēmt par lūgumrakstu. Es nerunāju tikai par konkrēto lūgumrakstu, bet par daudzām citām, tieši par vides uh, likumdošanu. Jo dažkārt, nu, burtiski liekas, ka dalība valsts apzināti uh, tām ilgu laiku neatbild, jo, jo lietas tad atrisinās. Uh, tā ka nu, mēs faktiski tās vairs nevaram izmai izmainīt. Un es vienmēr gribēju zināt, vai ir kādi, kā lai saka, termiņi, vai ir kāda, nu, tāda džentlmeņa vienošanās, cik ātri atbildi tiek sniegta. Un es gribētu vēl tikai, nu, papildus uh, izteikt man atbalstu šai idejai, jo daudz vairāku lūgumrakstu uh, gadījumā pēdējais teikums ir tāds, ka, nu, pēdējās atbildes vēl no dalību valstīm vienkārši nav sniegts. Un tas būtu ļoti, ļoti nozīmīgi. Jo visādi citādi, nu, mēs kaut kādā brīdī nespēsim vairs tālāk strādāt, un tas ir mans viedoklis. Grazie. Paldies. Tādējādi tagad eh, lūguma raksts arī paliek atvērts atbild. Jā, prezidents arī nosūtīs priekšlikums eh, iestāžu, atbildīgo iestāžu pārstāvjiem, lai viņus uzaicinātu šeit uz komitejas sēdi vai arī saņemt uh, Eh, steidzamā atbildi un arī aicinām arī, protams, Eiropas komisiju darīt visu, lai varētu sasni, lai varētu dot atbildi. Paldies lūgumraksta autoram. Tagad pārējiem pie nākamā punkta. Lūgumraksts, kur iesniedza Īvailo Asēnu Krastev, viņam vajadzētu būt šeit un tādēļ arī viņam vārds, ja viņš ir šeit zālē, lūdzu. Първо да ви се представя. Казвам се Божилов, Венцислав Божилов. Paldies! par doto vārdu. Paldies. Eh, mani sauc Ivailā Senov Krāstevs. Es eh, vadu iedzīvotāju veselības un dzīvības un vidas aizsardzības eh, asociāciju. Man ir tāda pētīts, lūgumraks numur 14.05.2007 par cietos atzīves atkritumu poligonu ilgumu eksploatāciju Sofijā. Priekšsētājs kundze, dāmas un kungi deputāti. Es eh, esmu deleģēts, lai varētu prezentēt mūsu uh, kvartāla nostāju attiecībā uz nelegālu izgāstuvi. Pēc eh, vīdes ģenerāla direktorāta lūguma mēs nācām klājā ar dokumentiem, arī ar video materiāliem par to, kādā veidā 2006-12 direktīva un arī 2008-98 direktīva, kā šīs abas direktīvas tika pārkāptas. Šeit runa ir par problēmu kura ir ļoti nopietna, jo tiek pārkāpta direktīva 2060 par ūdeņiem, jo šīs kāstuva atrodas tieši uz uh, minerāliem gruntsūdeņiem. Šis ir ļoti nopietnas pārkāpums. Tas rada ārkārtīgi lielas briesmas iedzīvotāju veselībai jau vairāk kārt esam lūguši, lai tiktu veikta ietekmes novērtējums uz attiecībā uz iedzīvotāju veselību, taču šāds ietekmes novērtējums nekad nav ticis veikts. Iespējams, jūs esat jau redzējuši arī video materiālu, kāds tika raidīts arī ārte televīzijā un citās Eiropas televīzijas kanālos. Mēs vērsāmies arī Eiropas cilvēku Komisija vērsās pret Bulgāru Eiropas cilvēktiesību tiesā, pārkāpjot, bū, uh, pārmetot Bulgārijai to, ka netiek darīts viss, lai nodrošinātu šīs izgāstuves drošību. Komisija ātri saprata, ka Bulgārijas iestādes turpina izmantot uh, šo mm, veco izgāstuvi, kur vairs neatbilst un nekad nav atbildusi Eiropas Savienības prasībām par atkritumu izgāstuvēm. Eiropas komisija izskatās visai diezgan iecietīgi attiecībā uz Bulgārijas valdību un tās politiku attiecībā uz uh, um, galvaspilsētas atkritumu pārvaldību, taču par spīti šai iet, uh, tolerancei un iecietībai Bulgārijas iestādes nav darījuši neko, lai uzlabotu situāciju. Šī izgāstuve ir bioloģiskais ierocis. Ir atklāts bioloģiskais karš pret mūsu kvartāla iedzīvotājiem. Runa ir vairāk par Ir runa par atkritumiem, kur tī, kas izdala metānu, CO2, arī slāpekli un sēru. Atkritumi arī rada uh, um, dažādas slimības, uh, to starpā gangrēnu un tam līdzīgi. Šī problēma galvenokārt ir saistīta ar kon interešu konfliktu, kāds eh, ir valdībā. Mēs zinām, ka jau ir iespējams e pieejams Eiropā jaunas tehnoloģijas, ar kur palīdzību varētu labāk pārvaldīt tehnoloģijas, taču šīs jaunās tehnoloģijas netiek izmantotas Bulgārijā, jo valdībā ir interešu konflikts un jo īpaši korupcija. Diemžēl. Speciālisti izteiktā kritika netiek ņemta vērā. Tas kaitēs iedzīvotājiem, tas kaitēs arī turpmākajām paudzēm. Tas ir arī pretrunā ar Eiropas vērtībām, kuru centrā ir pilsoņu veselība un kuras aizsargā vidi. Kas runā par veselības risku. Jūs šeit redzat arī video materiālu par šo izgāstuvi. Arī vēža gadījumi ļoti izplatīti kvartālā šai reģionam. Uh, Un jāteic, ka šeit mēs runājam par ļoti blīvi apdzīvotu reģionu. Mēs, iedzīvotāji, kas arī esam Eiropas kopienas pilsoņi, lūdzam pēc vēl lielākas lielāka atbalsta, lūdzam, lai Eiropas komisija izdarītu izdarīt lielāku spiedienu uz Bulgārijas valdību, lai varētu atrisināt uh, šo izgāstos problēmu, lai tā kļūtu uh, vidē draudzīga un lai tā vairs neapdraudētu mūsu kvartālī dzīvotāju veselību un dzīvību. Es arī vēlētos, lai tiktu izvērsta ekspertu diskusija. Pat ja šeit šādas iespējas nav, esmu gatavs arī sniegt vairāk informācijas, konkrētu ekspertīzi par šo lietu, un esmu gatavs arī atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies! Ако ми позволите, тъй като няма, бих искал да подчертая и нарушение. Vēl ar jūs atļauju Vēlos uzsvērt vēlreiz. Tātad direktīvas, kuras ir pārkāptas. Direktīvas pār, pārstrādes 2001-67. Tas ir arī informācija, ko esam snieguši arī direktīvu CO par CO2 2003-87. Tas, ka nav šī atkritumu pārsādes sistēma, arī politiskās, politiskie interešu konflikti rada aizvien vairāk problēmu un rada pēcies ļoti daudz arī upuru, tādēļ arī mēs vēršamies pie jums kā pie pēdējās palīdzības iestādes. Liels paldies! Un tagad uh, vārds Ivanov kungam. with regard to the disposal. <coughs> Excuse me. Es atvainojos. Runājot par cieto atkritumu izgāstuvi pie Sofijas pilsētas komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru pret Bulgāriju, tāpēc, ka tā nespēja izveidot integrētu uh, izgāstoju tīklu, kā to prasa 5. pāns 2006-12 EC direktīvā, ko ir pieņēmis Eiropas parlaments un padomi. 2008. gada 5. aprīlī, un tā ir uh, atkrituma ietver direktīva. 2007. gada oktobrī formāli vēstuli tika nosūtīta Bulgārijai. 2007. gada decembrī uh, uh, uh, Bulgārija uz to atbildēja. 2008. gada decembrī tika nosūtīts atkazinums Bulgārijai. 2009. gada februārī Bulgārija uz to atbildēja. 2009. gada novembrī komisija izlēma nosūt, tātad iesūdzēt Bulgāriju Eiropas kopienu tiesā, lai pildītu savas saistības saskaņā ar 5. pantu atkrituma pamatdirektīvā 2010. gada aprīlī Bulgārija ievi, iesniedza komisijai plānu par Sofijas pašvaldības atkrituma apsaimniekošanas sistēmu. Šis te uh, Eh, dokuments tika izvērtāts komisijā, un tas apliecina, ka jaunā uh, atkritumu apsaimniekošanas sistēma tiek veidota, būs ilgtermiņa um, eh, iekārts, lai apsaimniekotu atkritumus, bet uh, vajadzīgi vairāk dati par atkritumiem un ir vajadzīga lielāka drošība par sistēmas efektivitāti. Uh, un tāpēc šī projekta daļas būs jāpārstrādā. Kamēr šī integrētā atkritumu pārvaldības sistēma būs viens projekts, komisijas dienesti uzskata, ka var iegūt laiku, ieviešot šo projektu divās fāzēs. Pirmā fāze varētu sākties tūlīt, un otro fāzi varētu ieviest tad, kad tiks veikta papildu analīze. Šis modelis varētu dot Bulgārijas iestādēm iespēju izstrādāt labi darbojošos atkritumu pārvaldības sistēmu, kas varētu darboties gan vides, gan ekonomiskā kontekstā ilgā termiņā. Runājot par um, atkritumu pārsaimniekošanu Sofijā, kad tiek veidotas jaunas atkrituma izgāstuves, uh, komisija sadarbosies ar Bulgārijas iestādēm, lai nodrošinātu, ka uh, atkrituma apsaimniekošana Sofijā atbilstu eh, likumdošanai, ko Eiropas Savienība ir pieņēmusi par atkrituma apsaimniekošanu. Runājot par pārkāpumu procedūru, eh, to varētu apturēt, ja komisija apstiprinās eh, šo Bulgārijas iesniegto projektu un Bulgārija sāks to iesniegt. Runājot par uh, šo te sūdzību Eiropas kopienu tiesā, tā tiek paturēta spēkā. Jebkādām izmaiņām ir jātiek pieņemtām komisijā, kolēģijā. Paldies! Мога ли да допълна нещо или? Vai es varu ko komentēt, saka lūguma raksta autors. Varbūt beigās uzklausīsim kolēģus deputātus uz Oitovs kundzi. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря също на български язик. Liels paldies, priekšsēdētājs kundzes, arī izteikšos bulgāru valodā. Mēs jau kuru reizi skatām šo jautājumu mūsu komitejā. Arī jau iepriekšējā parlamenta laikā mēs jau par to runājām. Šī problēma ir satraucoša. Lūguma raksts tika iesniegts 2007. gadā, un tagad ir 2011. gads. Tas norāda uz to, cik tad mēs raiti strādājam šai komitejā. Tā ir zinām arī atbildus diskusija, kāda mums bija attiecībā uz mūsu darba efektivitāti. Diemžēl Eiropas komisija mums uh, sniedz ļoti formālu atbildi, kuru jau esam dzirdējuši vairāk kārt. Atbildi, kur sakrīt arī ar to, kur saņēmu, ka būdam um, deputāte kad uzdevu vairākus mēnešus atpakaļ komisijai konkrēti jautājumu par šo lietu. Jāteic, ka šeit nav jaunu faktu. Situācija, kur mums tikko aprakstīja arī kolēģis, joprojām paliek bīstama. Es vēlos vērsties pie Eiropas komisijas un jautāt, er, kā jūs esat iedomājušies savu darbu ar Bulgārijas valdību? Kā tiks nodrošināt pārstrādes ceha uh, izveide. Nekas nav izdarīts, lai varētu nodrošināt šādu pārstrādes ceha, pārstrādes rūpnīcas uh, uzcelšanu. Nav nekādas skaidrības par šiem diviem etapiem, par šiem diviem celtniecības etapiem, kādā veidā tiks izstrādāt šīs iekārtas pārstrādes rūpnīca. Tāda ir nepieciešama papildus informācija, lai visbeidzot varētu apstiprināt šo projektu un attiecīgā iekārta tiktu uzcelta. Kā tad ir konkrēti termiņi? Kādi konkrēti termiņi tiek noteikti Sofijas pašvaldībai, lai varētu atrisināt problēmu? Jo iedzīvotāji joprojām turpina dzīvot absolūti neveselīgā vidē. Kādu informāciju jums ir sniegusi Bulgārijas puse? Tā attiecībā uz šo konkrēto izgāstuvi. Jo tiek teikt, ka izgāstuva atbilst Eiropas normām, bet tas tā nav. Vai komisija ir iecerējusi veikt kontroli šajā izgāstuvē uz vietas, jo iedzīvotāji ir iesnieguši sūdzību vēršas pie Eiropas komisijas, kas sniedz atbildi, bet situācija nav atrisināta. Tas, ka Eiropas kopiena tiesā tika iesniegts, iesniegta sūdzība, tas arī neko nav atrisinājis. Jau četrus gadus šī problēma ir aktuāla un nav risināta. Es ne nu tikai domāju, ka šis lūguma raksts ir jāturpina to izskatīt, bet es domāju, ka mūsu komitejas vārdā mums ir jānosūta konkrēta vēstule Bulgārijas valdībai, Sofijas pašvaldībai. Un es arī uzstāju to, lai Eiropas komisija nosūtītu arī jaunu kontrolas uh, inspektoru misiju uz šo konkrētu izgāstu. Paldies! Prezidente. Distinguished colleagues and... Uh... Paldies, priekšsādātājs kundze, Godātie kolēģi, lūgum rakstiesniedzēja kungs, tas ir tas pats vecais stāsts. Mēs joprojām um, brīnāmies, vai varbūt kaut kas vēl trakāk, kā cik ilgi tas viss aizņem. 2007. gadā iesniegts lūgumraksts joprojām nav atrisināts, un tagad ir 2011. gada sākums. Eiropas komisija mums saka, ka viņi rūpīgi un nopietni pēta šo jautājumu, meklē projekta uh, ieviešanas veidu Sohodorā. Ļoti labi, bet komisijas pārstāvja kungs pirms. Uh, vainot Bulgārijas eh, valdību, un es eh, varu minēt, kurš bija mērs Sofijā toreiz, bet tas nav nopietns jautājums. Tas ir tikai joks, bet nu joks pie malas. Komisāra kungs. Pirmkārt, cik daudz laika jums ir vajadzīgs, lai nopietni izvērtētu situāciju? Vai jums ir tehniska informācija par notikuma attīstību uz vietas. Vai jums ir kaut kāda informācija par šīs uh, iekārtas ietekmi uz uh, šeit dzīvojošo cilvēku dzīvi un uz vidi un dzīves apstākļiem? Droši vien, ka nē. Treškārt, pastāstiet mums, kāds ir šis pētījums, jūs uz to atsaucāties. Kad šis pētījums beidzot tiks ieviests? Vai jums ir laika grafiks, pēc kura jūs varat pateikt, jā, šis instruments tiks uzsāks darbību maijā vai novembrī, nu nezinu kad, un tad darbosies 2020. vai eh, kurā gadā tā ir daļa no 2020. gada stratēģijas, un mēs nezinām vēl, bet es nevaru pieņemt jūsu vājos un tukšos teikumus. Tā ir tāda tukša pļāpāšana. Jūs ierodaties šeit komitejā, eh, stāstāt par kaut kādiem solījumiem un eh, mums barojiet muļķības, bet nē, mēs neesam jūsu padotie. Mums ir jāuzino jums, kad un kad beidzot pārkāpuma procedūra iedarbosies. Ja kāda uh, Eiropas Savienības valsts valdība nerīkojas, neievēro uh, nu, likumus saskaņā ar Eiropas komisijas uh, vērtējumu. Un pēdējais jautājums, kurš maksās par to cilvēku, tūkstošiem cilvēku dzīvi, kas ir sabojāta? Vai tā būs Eiropas komisija vai Bulgārijas valdība, kurš maksās šīs te soda naudas vai subsīdijas? vai kurš maksās par medicīnisko palīdzību tiem cilvēkiem, kuriem tagad ir jārastējas, kur ir zaudējuši savu veselību. Tas ir pilnīgi nepieņemams, un es atsaukšos uz uh, pirmo priekšlikumu. Priekšsēdētājs kundze ir tiešām nepieciešams, un runājot par šo jauno ziņojumu par atvedumu pārvaldību, ir jāstrādā kopā ar NV komiteju, ir jāsastrāda grafiks un grafiks jāskat šie jautājumi, jo veids, kā valstis atbild uz pieprasījumiem un kā tās rīkojas, ir pilnīgi nepieņemams. Drīz mēs dosimies uz Bulgāriju priekšādātais kundze. Kādu signālu mēs varēsim dot Bulgārijas pilsoņiem? Uh, ko mēs varēsim viņiem pastāstīt par viņu prasību skatīšanu šeit? Mēs neko nevarēsim viņiem pateikt. Mēs sev padarīsim smieklīgus. Un es nevaru to pieņemt. Es atvainojos. Aukens kundze. Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Es pilnībā piekrītu Viktoram šajā jautājumā, un šī te nesodāmības atmosfēra ir uh, pilnīga atkrituma problēma mums. Mēs raugāmies uz lietām un redzam, ka tās tā kā. Uh, tiek pieņemts, ka nekas nenotiek, un mēs zinām, ka uh, visā Eiropā ir vietas, kur var atļauties to darīt. Es domāju, ka runājot par atkritumu problēmu, mums tiešām vajadzētu sadarbībā ar NV komiteju skatīt šos jautājumus. Komisijai vajadzētu būt striktākai šajos jautājumos. Protams, ka viņiem vajadzēja uzsākt šo procedūru jau uh, daudzus gadus iepriekš. Uh, Un varbūt mēs varētu veidot sadarbību, um, runāt par tām jomām, kur tas ir izdevies, lai saprastu, kā to var izdarīt. Jo nevar vienkārši teikt, ka atkrituma problēmas ir pārāk sarežģītas, jo tas jau nenotiek tikai jaunajās dalībvalstīs, notiek arī vecajās, Itālijā, piemēram. Un tas netiek uh, uztverts pietiekam nopietni. Tas ir ļoti, ļoti slikti. Uh, pierādojumi ir tik skaidri, jūs jau sen varējāt to izdarīt. Un lūdzu, uztveriet to tagad nopietni, un es gribētu aicināt komiteju sadarboties arī ar aģentūru Kopenhāgenā, jo aģentūra ir skatījuši šo jautājumu, viņiem ir idejas, kā mēs varētu viens otram palīdzēt jo, protams, ka tas nav sodīšanas jautājums, ir runa par problēmu atrišināšanu, tas ir jādara. Bet nevar teikt, labi, tas ir uh, sarežģīti, tās ir jaunās dālība valsts, būsim jauki un tā tālāk. Nē, kaut kas ir jādara. Grazie, non ci sono altri colleghi. Ir kaut kāds kolēģis, kurš vēlas izteikties. Jā, atvainojiet, jūs neredzēju. Paldies. Es gribētu pievienoties iepriekšējiem runātājiem un teikt, ka četri gadi ir patiesi pārāk ilgs laiks. Un tas nav korekti attiecībā uz uh, iedzīvotājiem. Un vēl gabalu, gabalu tālāk vēlos iekt, kā Bustināro kungs. Par veselību nevar samaksāt. Un ja ir saslimšanas ar vēzi, tad mēs jālemj varbūt, kas samaksāt ķemoterapiju, un vai mēs patiesi apzināmies, ko nozīmē, ja cilvēks saslimst ar vēzi. Šeit jāsaka, ka, nu, ir jārīkojas, un labi ātri. Jārīkojas ļoti ātri, lai cilvēki, ko tas skār, lai viņi neciestu vēl vairāk. Un mēs kļūstam līdzvainīgi, ja mūsu vide kādu dienu sastāvēs tikai no atkritumu laukiem. Mums jāskatās, kā mēs saprātīgi varam vidu pārvaldīt, jo daba pēc veselības ir vērtīgākais, kas mums ir. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Also... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, ar kungs saka. Nu, mēs varam runāt par veselu grupu no lūguma rakstiem par atkritumu apsaimniekošanu. Un es ļoti satraucos vienmēr par to, nu nav jau tā, ka mums nebūtu tās tehnoloģijas un eh, kam vispār vajadzētu novērst eh, atkritumu eh, plaču veigošanu. Nu, un tam, kam ir šādas atkrituma apsaimniekošanas iekārtas, un tā ir atšķirība no viduslaikiem, jo viduslaikos visas atkritumus vienkārši izmet uz ielas, bet tehnoloģija taču tagad ir, nu var novērst šādu, uh, iz, šādu uh, atkritumu uzglabāšanas uh, plaču izveidi. Mēs redzējām šīs plasmasās iekārtotās. Uh, atkritumu kaudzes. Un nav jau arī tā, ka nu galīgi naudas nebūtu. Tas bija sociālismā tā. Toreiz uh, Vācijas demokrātiskajā republikā no nu, katrai ciemam bija sava atkrituma izgādama. Un ir jau arī pietiekami daudz uh, gan atbalsta, gan arī atbalsta maksājumu, un tādēļ, nu, slikti, kad nekas nenotiek, un Strasbūrā es jau gribēju arī iebilst tad, kad komisārs vēlreiz aicināja valsts, jo ar atkritumu apsaimniekošanu var radīt darba vietas. Un viņš teica, ka ar atkritumiem var naudu radīt. Un man jau gribējās teikt, un tā jau ir, bet nu, tie, tie nepareizie saņem naudu. Acīm redzot, nu, tas vienkārši netiek korekti izdarīts. Un tagad par problēmu kā tādu. Mums patiesi vajadzētu tādu lielu li, uh, ziņojumu komitejā sastādīt kopā ar vidas komiteju. Un jārunā par uh, atkritumu apsaimniešanas strateģiju Eiropas Savienībā kopumā, jo jautājums vienmēr ir tāds. Valstis, nu, to vērtē tādu tā kā kavalieru uh, dara. Nu, jā, nu, komisija prasa kaut ko, tad uh, draud, un tad uh, iespējams, ka būs vēl arī prasība celta, bet nu, nekas jau cits nenotiek, un tad valdība nomainās, un tad atkal ir jauns iemesls sākt visu no gala. Jo parasti, nu, tie, kas ir atbildīgi, tie, uh, nu, praktiski kaitē ne tikai videi, tas jau ir pietiekami slikti, bet ir uh, arī uh, kaitējums cilvēku veselībai. Acīm redzot, uh, sankciju mehānisms nav pietiekami strikts ja tas nevienu neinteresē. Un jautājums komisē noslēgumā. Nu, kad tad beidzot viss notiks? Nu, kad pirmais tas akmens tiks likts, lai uh, atkrituma apsaimniekošana uh, sāktos? Jeb arī mēs vēl gadiem te runāsim un, un atkal nekas nenotiks. Ārkārtas situācija būs. Tie uh, uh, atkritumi, kas pastāv, tie ir jāizved, un tās uh, atkritumi glabātos, kādas pastāv, tās arī ir uh, jānovērš. Uh, un 21. gadsimtam tas vienkārši ir nu, nepiemēroti, kā uh, mēs izturamies pret uh, atkritumiem. Mēs neesam jaunatīstības valsts un nedzīvojam viduslaikos. Uh, dalību valstu valdībām pareizi, efektīvi jādarbojas, bet tagad tās vienkārši nav ieinteresētas un liekas, ka mehānisms sankcijām nedarbojas. Es dusmojos ļoti, bet nu, tā tas ir. Mums taču ir vesela grupa pētīcija, kas um, ir tikai par šo jautājumu atkritumu. Uh, apglabāšana, atkritumu lauka un cilvēku veselības iespaidošana. Nu, taču nedrīkst tā situācija turpināties tālāk. Mums ir nepieciešama efektīvāka pasākuma un visdrīzāk, un tas vienkārši nav uh, pietiekami, ir jāiet tālāk, ir jāiet tālāk par sankcijām. Grazie. Paldies, vairs neviens cits kolēģis nevēlas izteikties. Lūdzu, komisijas pārstāvim vārds. Un pēc tam arī lūguma raksta autoram būs vārds nu, noslēgumā. Pēc tam beigās jūs varēsiet izteikties. Vispirms Eiropas komisijas pārstāvim vārds lūdzu. Thank you, Madam Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es neesmu komisārs, esmu tikai nodaļas vadītājs vīdes ģenerāldirektorātā. Es citēšu Aukens kundzes teikto, tas nav jautājums par sodīšanu, bet par problēmas atrisināšanu. Runājot par sodiem, manuprāt, mēs esam darījuši to, kas mums ir jādara. Mēs uzsākām pārstāvumu procedūru 2007. gadā. Tātad uh, valsts iestāšanās gadā, pirms iestāšanās mēs to nevaram darīt, un tagad mēs esam vērsušies tiesā. Tātad runājot par rīcību, eh, par sodīšanas rīcību, pretstatā tam, kas tiek teikts, mēs neesam bijuši pārāk maigi pret Bulgāriju, tieši pretēji. Un jums ir taisnība, tomēr ir jāatrisina jautājums, tas ir galvenais, un tāpēc mēs eh, daudzus mēnešus kopā ar regio eh, ģenerāldirektorātu kolēģiem esam strādājuši, lai uh, atrastu risinājumu, kā pārstrādāt šos atkritumus. 180 miljonu eiro investīciju, no kuriem 110 miljonus finansēs komisija, pārējais būs uh, investīcija bankas, tātad šis projekts ir liels projekts un uh, tur ir vajadzīgs laiks. Mēs neesam pilnībā apmierināti ar Bulgārijas iestiežu iesniegto projektu. Mēs uh, vēl šo piekdienu tiksimies ar vīdes uh, ministra vietnieku no Bulgārijas un mēra vietnieku. Tātad visu laiku mēs kontaktējamies ar Bulgārijas iestādēm, lai rastu risinājumu. Mēs uh, Mm, ar kolēģiem no Regio un vidas ģenerāldirektorāta attiecīgās nodaļas. Arī dodamies regulāri uz Sofiju. Tātad, ja mēs laicīgi saņemsim projektu apstiprinājumu, tad risinājums varētu tikt rasts turpmākajos mēnešos, kas būtu pagaidu risinājums, un turpmākajos gados uh, paga, pastāvīgs risinājums. Es zinu, ka tas jūs neapmierina, bet mums ir jāstrādā kopā ar Bulgārijas iestādēm, un tā ir informācija, ko jums var šobrīd sniegt. Paldies! Grazie! Il... Paldies! Lūdzu, lūgum raksta autoram vārds. Чуваме ли се? Да. А, слушах много внимателно Es uzklausīju ļoti uzmanīgi visu teikto. Šeit runa nav tikai par sankcijām, bet es kā Bulgārijas pilsonis gribu teikt, ka mēs neesam tik naivi. Mēs ļoti labi zinām, ka valdībai nu, gribas, lai viņu sveiktu, lai slavētu. Uh, Un mēs zinām arī uh, valdības, teiksim, nostāju un Eiropas Savienības nostāju. Bet es gribētu, lai jūs zinātu, ka ir upuri. Mums tiešām ir upuri. Jūs to redzējāt uz ekrāniem. Tās ir personas ir uh, gājušas bojā. Pagājuši uh, mēnesi nomira 14 gadus veca meitene no, ar vēzi. Mums tiešām ir upuri. Tas ir tas, ko es uh, uzsver, ir eh, jāizdara spiediens uz šo valdību. Jūs teicāt, ka nu, nav eh, tāda ideja, bet uh, mēs esam pilnīgi droši, ka pašvaldība un ministrija ir nekompetentas, nespēja atrisināt šos jautājumus. Jūs gribat runāt, cik jūs uh, gribat, bet nu, tāda akadēmiska pieeja Un es kā pētnieks varu teikt, mēs ne atbalstam šo Sofijas uh, atkritumu apsaimniekošu uh, projektu, jo tas piesārņos ne tikai Sofiju, bet visu Bulgāriju. Tādēļ esam gatavi sadarboties, sadarboties visos līmeņos, lai rastu tādu risinājumu, kas būtu atbildīgs, kas atbilstu vides un uh, cilvēku interesēm, bet neviens pie mums nevēršas, mēs neesam pie varas, un pilsoņus neviens neuzklausa, lai arī mums ir saprātīgas, racionālas idejas, bet mēs neesam šajā koruptīvajā tīklā, mēs esam barikāžu, nu, burtiski otrā pusē. Un atgādināšu vēl kādu lietu. Nu, tas fakts, ka nu, ir atrisinājums, eh, tiek aizvien atvirzīts un atvirzīts, tas eh, mūs nedaudz izbrīna. Bet es gribu teikt, ka mēs gribam vērsties arī Strasbūras eh, cilvēku tiesību tiesā. tiesā. Komisija turpina ar Bulgārijas valdību tādu īstu genocīdu veikt. Mēs neesam atteikušies no cīņas. Paldies! La ringrazio, credo che anche in questo. Paldies, jā, es arī domāju, ka šajā gadījumā mums nāk saskarties ar uh, jautājumu, kas vēl nav atrisināts. Eiropas komisija arī jau sacīja, ka ir uh, uzsāktā procedūra, pārkāpuma procedūra, tiesa procedūra, taču jāsastrādājas arī vietējiem pašpārvaldēm, lai varētu sniegt atbildes uz šiem steidzamiem jautājumiem. Pilnībā var piekrist kolēģiem, kuri arī eh, sācīja, ka ir pārāk ilgi tiek skatīti šie jautājumi, gan attiecībā uz šo lūgumu rakstu, gan uz citiem. Tad es, nu, ne tikai tas ka tiek skatīti ilgi šie lūgumi raksts nav tikai atkarīgi no mūsu komitejas darba, bet jāteic arī no Eiropas komisijas darba. Eiropas izpildi iestāde nevar arī aizstāt uh, vietējās pašpārvaldes, risinot katru problēmu atsevišķi noteiktas uh, kontrolas funkcijas, uzraudzības uh, funkcijas, kuras veids komisija. kas ir arī tāda nosodošana, soda valstis, lai varētu arī finansiāli sodīt šīs valstis, ir skaidrs, ka šī aktivitāte vairāk ir tāda spiediena izdarīšana, nepārtraukta kontrole. Skaidrs, ka ir šīs ir uh, ļoti liels problēmas, kur nav runa tikai par uh, Uh, atsevišķām izgāstumiem vai plāniem projektiem, kas nav apstiprināti laicīgi, un tas ir skaidrs, un arī šovakar skatītie jautājumi liek arī vēlreiz uzsvērt, cik uh, svarīgi ir tāds uh, ir šī atkrituma jautājuma risināšana Eiropas līmenī. Mēs to esam vairāk kārt uzkā, uzsvēruši, un arī tas nepārtraukti atkārtojas ļoti dažādās valstīs, daudz valstīs, bet uh, šīs situācijas bieži vien ir ļoti līdzīgas, un arī šis ziņojums, šis pētījums, kuru mēs arī lūdzām veikt par šo atkritumu situācijas, arī domāju, ka tas mums palīdzēs uh, mēģināt rast atbildes uz šiem jautājumiem Mēs skatāmies katreiz katru gadījumu atsevišķi, bet mēs vēl nekad neesam skatījuši šo jautājumu kopumā. No nu, šīs prezidentūras puses, ja mēs esam gatavi un arī prezidentūra gatavi ir uh, pātrināt uh, šo uh, ziņojumu par atkritumiem, izstrādu un jautājumu izskatīšanu. Šīs lūgumraksts paliek atvērts gaidām, kā arī komisija pātrina uh, savu darbu, in, starp institucionālo darbu. Nezinu, vai arī šajā gadījumā eh, komitejas eh, locekļu skat arī, eh, ka būtu liederīgi jālūguma rakstu komiteja nosūtītu arī vēstuli vietējai pašpārvaldei, lai arī varētu organizēt kādu tikšanos un arī pātrinātu jautājumu risināšanu šādā veidā. Es nezinu, vai kolēģi uzskata, ka tā ir laba doma vai nē ir liederīgi nosūtīt šādu uzaicinājumu pašpārvaldei. Jūs noteikti zināt, ka mēs esam jau nosūtījuši arī šādus uh, paziņojumus, esam saņēmuši atbildes. Es domāju, kā vēl varbūt vēlreiz mums vajadzētu arī uh, aicināt pašpārvaldes sniegt atbildes. Paldies! Un tagad pārējiem pie nākamā punkta. Lūgumnieks 78 2007, 9. darba kārtības punkts. Vārds Borīdis kungam lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Paldies, priekšsādātājs kundze. Dāmas un kungi, šī lieta sāks ar likuma pieņemšanu. Runa iet par atkritumu apsaimniekošanu attiks apgabalā. Ir um, nepieciešama um, integrēta iekārta. Mavro Vono apkaimē. Gribu norādīt uz uh, to, ka ir uh, plānots attiks apgabalā sešas atsevišķas iestādes, uh, tādas sadedzināšanas iestādes veidot. Un mans arguments ir tāds, ka Grieķijas pārvaldība neveido integrētu tādu kopēju, bet gan a, tikai atkritumu poligonu tiek veidot, un arī direktīva nav a, īstenota par atkritumu poligoniem. Kā arī atkritumu rašanās netiek a, ierobežota. Pēc 2003. gada likuma komisija divreiz lēma, un komisija deva finansējumu atkritumu poligoniem divās vietās. 21. oktobrī uh, šis uh, lēmums tika pieņemts, un tad 55. 2016C lēmums uh, par keratijas apgabalu. Un šādā veidā seši, uh, sešas atsevišķas uh, iekārtas tiek veidotas. Un, ja noteikumi netiek ievēroti, tad komisija pārtrauks projektu finansējumu. Vai nu vismaz uh, apturēs uz laiku. Un es gribētu teikt, ka no pieciem noteikumiem, kas ir nosprausti, neviens nav ievērots. Uh, Un ir uh, skaidrs arī, ka arī uh, termiņa grafiks nav ieturēts, termiņi tika pārkāpti, jo 2007. gadā tika noteikts, ka līdz uh, šim gadam jānoslēdz uh, būve. 2005. gadā vajadzēja sākt ar uh, atkritumu uh, poligonu izveidu, un uh, tas notika tikai divus gadus vēlāk lai arī Grieķijas varas iestādes apgalvo, ka projekts Keratijā apgabalā ir noslēgts 10. Uh, decembrī 2010. gadā, to jums vajadzētu varbūt pierakstīt, jo bija termiņa pagarinājums, uh, komisija tam piekrīt, un manuprāt, tas nebija pareizi līdz 2010. gada beigām. Un komisija atbildēja, ka nebija iespējams šos projektus uzsākt, jo bija tiesiskas problēmas. Jā, nu, protams, daži jautājumi tika skatīti tiesā, bet Grieķijas augstākā tiesa nekad nav lēmusi, ka a, projekts tādēļ vajadzētu a, pārtraukt. Būtu bijis iespējams šos projekts a, īstenot, bet tā vietā Grieķijas administrācija nesāka. A, šo projektu īstenošanu, jo tehnoloģija vēl nebija izvēlēta atkritumu savākšanai, pārstrādē, kompostēšanai, sadedzināšanai. Un netika nolēmts, kā tiks atkrituma pārstrādāta. Nu, praktiski tā ir administrācijas nolaidība, kas noved pie tā, ka um, notika tāda kavēšanās. Un bez tam uh, Pat arī pamata noteikumi netika uh, ieturēti. Otrais uh, šajā lēmumā. Tiek runāts par to, ka Grieķijas uh, pašvaldība rīkojas tā, ka nu, pašvaldībām pašām uh, jālemj un pašām arī jārūpējas par neorganisko atkritumu uh, pārstrādi un par atkritumu apjomu samazināšanu. Es gribu teikt, ka no pašvaldības ir pret uh, atkritumu poligoniem, tādēļ tās nav izvēlējušās uh, šo pārstrādes uh, sistēmu. Tātad arī otrais noteikums netiek ievērots. Trešais punkts. Šeit tiek runāts par to, ka apjomam jātiek samazinātam par 25% salīdzinot ar to stāvoklu, kāds ir vidēji Grieķijā. Bet, nu, nepietiekam daudz atkār, atkārtot tiek pārstrādāt atkritumi. Un bez tam ir nepieciešams pietiekams termiņš un iepriekšējā apstrāde. Tās ir spēkā arī uh, atkārtotai pārstrāvē, un tās viss ir sistēmas, kas vēl nav palaists eksploatācijā. Priekšsēdētājs kundze. Kāda tad, kāds tad ir mūsu lūgumraksts? Termiņi visu laiku tiek pārbīdīti. Tas noved pie tā, ka Grieķijas administrācija ir vēl vieglāk nepildīt uh, noteikums. Bez tam ir, uh, piemēram, Hava uh, uh vietā nelegāli uh, atkrituma poligoni, tie vēl nav slēgti, tie aizvien vēl uh, tiek nodarbināti, un uh, komisijas lēmums par līdzfinansējumu. Un tās noteiktajiem noteikumiem, piemēram, Keratie pašvaldības teritorijā. Uh, ir tāds, ka ir pieņemts lēmums un pašvaldība ir pieņemta lēmumu, kas uh, vēlas aizliegt šī projekta īstenošanu. Kopš 2004. gada tas ir plānots, bet nu pat pētījumi nav uh, veikti un projekti iesniegti ministrijai jo sākumā jāpārbauda, vai šajā reģionā nav arheoloģiski uh, vērtīgi atradumi. Nav arī atbilstošās atļaujas saņemts, un es to saku, jo nu ir pilnīgi skaidrs, ka Grieķijas administratīvas rīcība ir uh, vienpusēji vērsts. Netiek uh, ievēroti pamatnoteikumi, netiek ievēroti pieņemtie lēmumi, un es nesaprotu, kādēļ komisija nereaģīja. Komisijai vienkārši vajadzēja pārtraukt finansējumu. Per... Paldies! Un komisijas vārdā Kremlis kungs lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šī lieta salīdzinājumā ar iepriekšējām lietām ir atšķirīga, jo šajā lietā ir sabiedrības opozīcija pret diviem projektiem, kas atrisināt problēmas, kas atrisinās problēmas šajā reģionā. Citiem vārdiem sakot, šīs divas atkrituma izgāstuvas, kuras līdzfinansē Eiropas komisija, var, uh, varētu novest pie tā, ka tiktu slēgtas šīs nelegālās atkrituma izgāstuvas. Uh, un šajā reģionā ir vairāk kā piecas tādas, par kurām Grieķija tika arī sodīta kopienu tiesā. Un šo atkritumu izgāstovju būvēšana, pat ņemot vērā šos īpašos nosacījumus, Varoviskungam ir taisnība, tur ir īpaši nosacījumi, bet šādu oficiālo izgāstovju uzbūvēšanu varētu atrisināt situāciju reģionā, uh, ka šīs nelegālās izgāstuves eh, apdraud cilvēku veselību un arī vidi, tātad radot piesārņojumu. Šī te īpašā situācija ar šiem diviem projektiem ir tāda, ka viņiem vajadzēja varbūt sākt savādāk, eh, radot integrētas atkritumu pārvaldības sistēmas ieviešanu, sākot ar eh, šķīrošanu, iespējamu enerģijas ieguvi un tā tālāk. Tas ir plānots darīt. Tad, kad šīs divas izgāstuvas uh, tiks uzbūvētas. Un tad uh, ir paredzēts arī veidot integrētās atkritumu pārvaldības sistēmas. Tas ir paredzēts nākamajā finansēšanas eh, periodā un cerams, ka tās varēs līdzfinansēt arī Savienību. Tāpēc atbildot uz jūsu uh, vispārējām bāžām priekšādātais kundze par to, ka vajadzētu domāt par problēmām, kas ir saistīts ar atkritumu pārvaldību uh, Eiropas Savienībā. Gribu teikt, ka tagad mums ir jaunā direktīva, kas stājās pagā 12. decembrī par atkritumu apsaimniekošanu. Uh, Divas galvenās problēmas ir plānošana un zemes iz, izmantošana un sabiedrības akcepts no otras puses. Tātad, ja nav šī telpiskā plānošana, kur tiek paredzētas atkrituma izgāstuves uh, nacionālā un reģionālā līmenī, ja tas nav, tad automātiski uh, ir sabiedrības pretestība. Grieķijas lietas īpatnība, ja to tā var saukt, ir tas, ka pilsoņi jau no 90. gadiem zināja, ka šajos divos reģionos būs atkritumu apsaimniekošanas uh, uh, aprīk iestādes šādas vietas, un um, jo vairāk tiek vilcināts šis process, jo cilvēkiem rodas lielāka pretestība, jo cilvēkiem ir um, tur īpašumi, un neviens jau negrib savā pagalmā aizgāstuvi. Un tas it kā rada cerības pilsoņos, ka šīs te izgāstos, kas tur ir plānotas, nekad netiks izveidotas, un tāpēc viņi varēs baudīt savus zemes īpašumus un izvairīties ilgtermiņā no šādiem pasākumiem. Tātad, ko es gribēju teikt? Tagad ir šī jaunā pamatdirektīva, kas kodificē vislabākās pieejamās tehnoloģijas, un ir Eiropas Savienības fondi, kā jau deputāts minēja, kurus vajadzētu izmantot un vajadzētu pārvarēt šo problēmu, kas tagad ir Grieķijā. Un pareizi tika teikts, ka ir notikusi vilcināšanās, ieviešot integrētu atkrituma apsaimniekošanas sistēmu, bet Atbilde ir tāda, ka kaut kur jau ir jāsāk, ja netiks uzbūvētas šīs te atkrituma izgāstuves, kas ir paredzētas, un viena jau ir sākta būvēt um, keretējā, tiešām tur pastāv zināmas problēmas, un pirmā tiesa Uh, sprieda, ka jāaptur darbi, bet tad, kad uh, šī sūdzība nonāca augstākajā tiesā, tad augstākā tiesa uh, neatbalstīja darbu pārtraukšanu. Gribētu šeit uzsvērt, ka ir trīs grieķu augstākā tiesas spriedumi, kas apstiprina šo projektu atrašanās vietas un noraida visus tos argumentus, kurus eh, sūdzības iesniedzēji jau pagātnē ir eh, prezentējuši. Un ir arī lieta, kuru Eiropas Savienības pirmās instances tiesa izskatīja, kur eh, sūdzības iesniedzēji prasīja apturēt Eiropas Savienības līdzfinansējumu šim projektam. Tas arī tika noraidīts. Tātad spriedums bija negatīvs. Tātad runājot par Eiropas vīdes likumdošanu, šeit nevar uh, konstatēt nekādus pārkāpumus. Turklāt Grieķijas augstākā tiesa nosprieda, ka šis projekts var tikt turpināts. Jā, ir taisnība, ka ir šis te zemākās līmeņa tiesas spriedums, kas ir jāpilda, un ir darbs, kas ir jāveic, bet um, tiek sagaidīts, ka darbi drīz atsāksties. To mēs uh, saņēmām kā atbildi no Grieķijas valdības. Un, protams, ja šie darbi neturpināsies, tad arī netiks sniegts līdzfinansējums. Komisija nav nevienu centu maksājusi kā atbalstu keratēs izgāstuvei. Esam samaksājuši pirmo maksājumu kā avans maksājumu gramatiko Uh, atkritumu izgāstu vēju, kur darbi jau ir sākušies un turpinās. Paldies! Kolēģis Salavrakos. Salavrakos kungs, lūdzu. Ενόψη του γεγονότος ότι στην ατζέντα αυτή... Πάντες πρέξταντας κόντς. Tā kā šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā, tad uh, pagājušajā nedēļā Es uh, apmeklēju karatē, uh, paskatījos, kāda ir situācija, kā tas izskatās tur uz vietas, un brīdī, kad mēs šeit tagad uh, diskutējam. Nu, tad 20-30 dienu laikā bija novērot notiktas nekārtības, policijas spēki tika uh, iesaistīti un šī reģiona iedzīvotāji atsakās akceptēt uh, šo būvniecības darbu sākumu. Nu, praktiski mm, tā var apstiprināt to, ko teica uh, komisija. Nu, nav nekāda ekonomiska atbalsta un pastāv tāds briesmas, ka projekts tiks sākts un darbs beigsies kā nu, tāda nelegāla Un mums jau ir vairākas nelegālas uh, atkritumu poligonu vietas, un tad būs vēl vairāk. Otrakārt, nav līdzekļu, lai izmaksātu kompensācijas iedzīvotājiem. Un tajās vietās, kur keratie apgabalā tiek veidot atkritumu poligoni, nav līdzekļu kompensēt uh, iedzīvotājiem īpašumu. Un jau no 90. gadiem tiek diskutēts, kā tur varētu uh, veidot atkritumu poligonu. Un tajā pašā laikā iedzīvotāju skaits ir dubultojies uh, šajā vietā. Iedzīvotāju pieaugums ir visbūtiskākais, īpaši no 2003. gada. Iedzīvotāju pieaugums ir uh, bijis ļoti jūtams, jo Keratea ir labi savienojam ar uh, Atēnu starptautisko lidostu. Par 60% ir pieaudzis iedzīvotāju skaits šajā reģionā. Un, protams, ka iedzīvotāji ir pret šādu uh, atkritumu poligonu izveidi. vēl nevar pilnīgi detalizēt runā, mēs vēl nevaram atbalstīt tādu ātru projektu īstenošanu, jo nav tikuši veikti pietiekami lieli sagatavošanas darbi, jo, nu, gribētu jau vispār, lai būtu tāda moderna atkrituma pārstrādāšanas iekārta būvēta. Tātad ir sarežģīti šo a, projektu uzturēt no. Nu valdības puses, un mums vajadzētu nu, tā, tomēr augstu vērtēt to, ka protesti ir tik plaši sabiedrībā. Un es domāju, ka tas varētu būt nu, vēl bīstamāk nekā mēs domājam, jo tā jau Grieķijā protesti ir ļoti plaši. Un tas ir tāds, nu, tāds sarežģīts temats valdībai. mēs šeit saskaramies ar pilsoņiem, kas eh, jau cieš, un krīze ir skārus cilvēks, cilvēki ir zaudējuši darbu, ir eh, ierēģi, kuru algas ir samazinātas. Tādēļ es domāju, ka nu, valdība ir nonākusi nu, burtiski pie um, darāmā un iespējamā robežām, tādēļ um, mums vajadzētu to ievērot komitejā. Un es kā politiķis esmu saskāries ar tādu situāciju, un mana pieredze ir tāda, ka mēs kā politiķi bieži domājam, ka mēs, ka mūs vērtē pēc vārdiem, bet tas tā nav. Mūs vērtē pēc darbiem. Mums liekas, ka mums ir neierobežot daudz laika, tas tā nav. Mums jārīkojas steidzami keratējā. Un uzreiz jāvēršas pret valdību. Jo šeit mēs, nu, teiksim, daudz ko sagaidām un valdībai nav konkrētu plānu. Nu, non ci sono. Nu, ko neviens cits vairs nevēlas izteikties. Nē, vēl Vertmans kundz lūdzu. Paldies. Man šeit eh, šķiet, eh, ka ir līdzība ir iepriekšējām, eh, iepriekšējiem logumrakstiem, un tas ir šis te ilgais termiņš. Uh, Arī šis logumraksts uh, iesniedzas līdz pat 2007. gadām. Un jā, skaisti vārdi, tas ir jauki, bet uh, labi darbi, tas ir vēl labāk. Un pievienojos kolēģiem tādējādi. Komisija vēlties, ko atbildēt uz dzirdēto? Nu, jums ir ļoti maz uh, laika. Uh, is... Es vēlējos teikt sekojošām. Jā, bija kavējumi. Un, protams, ir par tiem jāmaksā zinām cena. Cena ir tāda, ka sociālā opozīcija ir pieaugusi vēl vairāk. To ļoti skaidri arī un pareizi arī norādīja deputāta kungs, ka uh, arī iedzīvotājs skaits šajā reģionā ir dubultojies. Jūs saprotat, kādā veidā šī sociālā opozīcija pie šādiem nosacījumiem var pieaugt. Jūs varat arī saprast to, uh, kā, cik daudz tiek saražot atkritumu šajā mm, reģionā, kas ir jāpārvalda atbilstīgi Eiropas Savienības likumām. Mēs visi zinām, ka Ātikas lielākajā reģionā ir tikai trīs atkritumu izgāstuves, kurus 90. gadiem, kur atkritumu pārvalde vispār var tikt īstenota, radot papildus sociālo opozīciju Un eh, svirojuša opcija nozīmētu to, ka pārējām divām izkārstuvēm būs jāuzņem vairāk atkritumu. Tā skaitā arī eh, šīs dubultojušās iedzīvotāji eh, daļas radītās radītāja atkritumi. Un arī šajā reģionā, kur ir šī sociālā rezistence, mums tiešām ir žēl, ka situācija ir tāda, kā tā ir. Taču jau darbojas legāls atkrituma uh, izgāstu. Tātad mērs, kurš eh, m, bija pret šīs nelegālās atkritumu slēgšanu, bija arī pret jaunas atbilstīgas Eiropas Savienībai vērtībām, jauns izvei, eh, jauna atkritumu izgāstus izveidi. Un es nesaprotu arī šī deputāta sacīto, kurš teica, ka ir pret veidu, kādā tiktu īstenot šis projekts, jo šī izgāstu tika radīja daudz integrētākā veidā. Mums ir kaut kur jāsāk, lai risinātu šo situāciju. Mēs to arī zinām, un tas arī tika teikts attiecībā uz Bulgāru gadījumu iepriekš, kā pirmā sanitārais izgāstuve ir izcinājums, jo šajā jaunajā izgāstuvē tiks arī uzņemt uh, tie atkritumi, kas iepriekš tiks nosūtīti uz nelegālo atkritumu izgāstuvi, un tālāk jau var paredzēt papildus iekārtu izveidi. Ir Eiropas komisijas lēmums par to, ka, ja viss notiek labi, tiek paredzēta 15 miljoni eiro šīs jaunās izgāstūs izveidē. Pašlaik vēl nekas nav samaksāts. Kā jau teicu, iepriekš mēs sekosim, sekosim situācijai uzmanīgi, jo, ja mēs redzam, ja projekts netiek uzsākts vai ir paredzēta kavējuma, tad mēs apturēsim finansējumu. Protams, ja Grieķija vēlas iet uz priekšu, tad viņiem būs jāizmanto sava nauda. Vēlreiz Šī situācija ir visai tāds noburtais loks, kur problēmas ir visās ķēdes daļās. Un risinājums šajā situācijā ir jaunas, veselīgas izgāstuves celtniecība izveid. Paldies priekšsēdētāji. Un arī lūguma rakstātoram atbild, lūdzu. Ar sagriebu, um. Ehm. Paldies priekšsēdētājs kundze. Nu, nekas netiek izmaksāts, jo nekas jau netika uh, izdarīts, tas jau arī loģiski. Bet vēl divas piezīmes es gribu izteikt. Attiecībā uz sociālo toleranci un arī noraidījumu tas ir, nu, ārkārtīgi svarīgi. Sociālais uh, ietvars, kas rodas, tas arī ir saistīts ar stratēģiju, kas noved pie tā, ka situācija mainās. Kopš 2003. gada uh, eksistē likums. Nu, pat labi ir 2011. gads. Grieķijai jau būtu bijis uh, jādarbojas un jāsamaks, jāsamazina par 50% atkritumu daudzums par 25% bioloģiski pārstrādājumu. Uh, atkritumu daudzums, un varbūt nemaz, ja tas būtu izdarīts, tad varbūt nemaz divas jaunas atkritumu poligonus un iekārtas nebūtu jāveido, ja šajā starp laikā cita politika tiku, tiktu veidot. Nu kā tad var tagad prasīt sociālo akceptēšanu, ja pilsoņi tagad konstatē, ka valdība praktiski roka bedri, lai atbrīvotos no atkritumiem, neīstenojot atbilstošās stratēģijas. Arī Eiropas direktīvas jāievēro. Un tieši par to mēs brīnamies. Jo uh, atļauju piešķiršanas uh, teksti ir uh, likumīgi, un ja noteikumi netiek ievēroti, tad tas nozīmē, ka Grieķijas valdība nav pareizi rīkojusies. Un kādēļ tad uh, valdību jāatbalsta ar finanšu līdzekļiem, ja tā ir nepareiz rikojusies, un tā ir mūsu pozīcija. Un es īsti nesaprotu, kāda tad ir komisijas nostāja šajā punktā. Attiecībā uz atkritumu poligoniem valdība komisijai sniedz arī nu, atklāt nepareizi informāciju nepatiesa informācija. Mums ir arī pašvaldība apvienība, kas ir pret uh, atkrituma poligoniem. Un uh, ir tā, ka nav jau vienmēr tikai pašvaldības, kas saka, nē, tās dažkārt arī ir gatavs uh, to akceptēt, ja atbilstošos vietos tiek pielietota uh, pareizā uh, tehnoloģiju un nav pareizi e, tas, ka pilsoņiem var draudēt vidas e, katastrofas, ka arheoloģiski nozīmīgas e, teritorijas var tikt apdraudētas tikai tādēļ, ka rīcība nav bijusi pareizi. Tā ir šī lielajā problēma. Ribadito quindi il problema che abbiamo. Problēma atkal par termiņiem, kas nerespektē pēlsoņu tiesības, nu, Šie ir jautājumi, arī komentāri, kurus izteica Vesnināra. Mums arī ir nepieciešama šī sāna, uh, tikšanās arī ar komisāru Sevševiču kungu, lai redzētu, kā būtu nepieciešami liederīgi priekšlikumi šajos, uh, šajās jomās. Un arī redzam, ka šajā gadījumā ir ļoti grūtas un sarežģītas attiecības arī ar vietējām pašpārvaldēm, kuras neievēro atbildu termi, uh, atbilžu termiņus. Uh, Un arī atbilde, kas nav pilnīga. Pilnībā piekrītu kolēģiem, kur izteicās. Un atbildi, kas nav pieņemama no komisijas puses, jo joprojām mēs gaidām atbildi, kas bija jā, vajadzēja saņemt pašvaldību atbildi, lai varētu pap, lai varētu palīdzēt arī Eiropas komisijas darbam, veikt savu kontrolas darbu, bet tas nav noticis, un tad kopš iepriekšējās reizes arī nav veikts nekāds uzlabojums. Tātad vēlreiz jāsacina, ka diemžēl, ka arī šis lūgumraksts ir jāpatura atvērts. Mēs arī darīsim visu, lai arī lielu uzmanību pievērstu arī šīs situācijas risināšanai, gan attiecībā uz komisijas darbu, gan arī uz pašvaldības uh, reakciju. Un tagad pārēj pie nākamā lūguma raksta. Imbrāsas kungs no Lietuvas. La parola al kolega Imbrāsas. Lūdzu, Imbrāsas kungs. Aļo? Aha, e, diekuji, germas pirmininkė. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien mēs daudz runājām par atkritumu apkusēmniekošanu. Un mans lūgumraksts ir arī attiecībā uz uh, atkritumu apsaimniekošanu, bet šeit nebūs runa par atkritumu izgāstuvēm, bet gan par atkritumu sadedzināšanu. Uh, Es zinu, ka tā nav prioritāte uh, atkritums apsaimniekošanā, bet tas ir arī veids, kā tikt galā ar atkritumiem, kā tos pārstrādāt. Un uh, tas ir iespējams, šī sadedzināšana ir viens no veidiem. Tātad esmu ne tikai lūgumrakstiesniedzājs, bet arī deputāts. Un kāpēc es izlēmu iesniegt šo lūgumrakstu? Viens uzņēmums Viļņā, kas ir diezgan liels uzņēmums un uh, ir iesaistīts uh, dažādos uh, sabiedriskos pakalpojumos, tagad grib iesaistīties atkritumu saredzināšanā. Viņiem ir zemes teritorija, uz kuras viņi ir izlēmuši būvēt uh, atkritumu saredzināšanas uh, iekārtas. Uh, bet šī zeme atrodas netālu no dzīvojumajām uh, vietām, kur Viļņā dzīvo apmēram 30% no pilsētas iedzīvotājiem, un uh, šī teritorija atrodas pa vējam uz pilsētas pusi, un arī atrodas netālu no dabas aizsardzības teritorijām, kuras tiks iekļauts arī Natura 2000 tīklā. Uh, Tur ir arī termālā uh, spēkstacija, kas arī izraisa piesārņojumu šajā teritorijā. Tur netālu ir arī. Tātad šai, šim uzņēmumam ir arī uh, ūdens attīrīšanas iekārtas, bet lielākā problēma ir tāda, ka šis uzņēmums pat nav mēģinājis rast alternatīvas vietas, kurās varētu būvēt šo sacināšanas iekārtu. Uh, bet situācija nebūtu tik traģiska, ja šis uzņēmums, prezentējot šo projektu pašvaldībā, būtu eh, bijis spējīgs atbildēt uz eh, pilsoņu jautājumiem. Pirmkārt, kā ar uh, atkritumu šķirošanu? Cik uh, liels procents atkritumu tiks sadedzināti? Viņi nevarēja atbildēt uz jautājumu, kādas tehnoloģijas tiktu lietotas. Tātad lielākoties viņi izvairījās no atbildēšanas uz šiem jautājumiem, un tāpēc pilsoņi arī izrādīja tādu pretestību. Es domāju, ka ja šāds uh, projekts tiek īstenots un šāds iekārts tiek būvēts, tad pilsoņi ir jāinformē par visiem sīkumiem. Es gribētu pateikties komisijai par uh, drīzu, ātru šī lūgumraksta analīzi. Paldies par to komisijai. Un gribētu izmantot arī šo iespēju, lai uzdotu vienu jautājumu komisijai. Mēs centāmies uh, sakontaktēties ar komisiju, lai varētu saņemt vairāk informācijas par to, vai komisija ir kontaktējusies ar Lietuvas valdību par šo jautājumu vai nē. Ir zināms problēmas mūsu saziņā ar komisiju. Līdz šim esam spējuši tikai sakontaktēties ar NV ģenerāldirektorāta sekretāru Šis uzņēmums un valdības pārstāvji tagad uzskata, tagad domā, ka viņiem būs jāatbild komisijai un tāpēc pašvaldības vietas departaments ir, paldies Dievam, apturējis šo procesu, jo viņi ir sapratuši, ka viņiem uh, šādu projektu neļaus īstenot bez jebkādas analīzes, jeb izvērtēšanas. Un tagad es gribētu jautāt komisijai, vai jūs varētu mums sliegt, sniegt rakstisku atbildi par Lietuvas valdības atbildi. Līdz šim nesam saņēmuši nekādas atbildes no komisijas. Tātad eh, man šķiet, eh, diemžēl, ka te varētu būt problēmas. Es domāju, ka mums vajadzētu atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu, to nenoslēgt, jo mēs vēlamies saņemt atbildes visaptverošā apmērā par šādu, šo projektu, lai izvairītos no šādām lietām nākotnē. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka uzņēmumi vēlas tikai gūt peļņu uz mūsu pilsoņu un viņu veselības rēķinu. Tas arī ir viss. Paldies! Muchísimas gracias. Eh, en nombre de la comisión le voy a dar la... Liels paldies. Paldies uh, jums. Un tagad gribētu dot vārdu komisijas pārstāvim. Koordinadores, la reunión de coordinadores, por lo tanto, brevedad a todos los... Koordinators sanāksmei vajadzēja tagad sākties, uh, tāpēc mums nav daudz laika, un tāpēc lūdzu visus izteikties īsi. Lūdzu, Vailerkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, apsolu izteikties īsi, un paldies eh, godātiem deputātām par viņa prezentāciju. Šo jautājumu mēs skatījām arī sūdzības ietvaros, un tā pauda līdzīgas bāžas. Uh, Mēs sekojam vīdes atļauju procedūrai saistībā ar šo projektu. 10. gada 19. novembrī Lietuvas iestādes informēja Eiropas komisiju, ka vīdes eh, ietekmes novērtējuma procedūra šim projektam ir pabeigta. Un, kā jau godātais deputāts minēja, 9. decembrī, es atvainojos novembrī, pieņēma lēmumu uh, sniegt, nesniegt uh, at, nesniegt atļauju šāda sadzināšanas iekārtas uzbūvēšanai. Tā tad nav sniegta atļauja uh, būvēt šo iekārtu. Ņemot vērā, ka šī logumraksta uh, subjekts vairs nepastāv, mēs neuzskatām, ka jāturpina izmeklēšana. Katrā, bet tomēr, ja uh, logumraksta iesniedzējs vēlas saņemt papildus informāciju, tad komisija var savu uh, pozīciju pārskatīt. Kirapē, Uhas, e, Senjor Kurš lūdza vārdu? Postināro kungs lūdza vārdu, vai vēl kāds vēlas izteikties? First. Man ir viens jautājums. Pirmkārt, esmu pārsteigts, redzot, ka viena dalībvalsts izrāda tik pilnīgu caurskatāmības trūkumu ar šīm te savām reģionālajām iestādēm, sniedzot uh, logumrakstu iesniedzējiem tikai minimālo um, informācijas apjomu par šo projektu. Tādam pienākumam taču būtu jābūt visām iestādēm visās dalībvalstīs. Otrkārt, esmu priecīgs, ka šī te reģionālā atbildīgā iestāde beidzot uh, nesniedza atļauju šī projekta īstenošanai, bet pēdējā piezīme, kādas mācības tad mēs varam gūt no šīs situācijas. Jo mums, eh, ja mēs eh, ļausim dalībvalstīm turpināt tā rīkoties, tad eh, Eiropas direktīvas un noteikumi būs neefektīvi. Vismaz es ceru, ka vīdes ģenerāldirektorāts informēs Lietuvas valdību par to, ka Viņi nerīkojas pietiekami caurskatām attiecībā pret logumrakstu iesniedzējiem, pret vietējiem iedzīvotājiem par būtiskiem jautājumiem šajā lietā. Paldies! Paldies, Bostināro kungs! Un logumrakstu iesniedzējs varbūt uh, jūs vēlties izteikties. Divas minūtes jums var dot. Ja jums gadījumā ir kaut kas piebilstams. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ar lielu prieku uzklausīju komisijas pārstāvju atbildi, un es ceru, mēs turpināsim mūsu kontaktus un sadarbību nākotnē, un ka tā būs auglīga. Paldies! Eh, paldies! Mēs arī pievienojamies šai paustajai cerībai. Piekrītam tātad lūgumrakstu iesniedzējiem. Tātad paturēsim šo lūgumu rakstu atvērtu, ja es pareizi saprotu. Jā, tad šis lūgumu raksts paliek atvērts. Tagad mums būs neliels pārtraukums komitejas sēdēji un pēc trim minūtēm sāksim koordinātāru sanāksmi. Sí, parce que... Ah, cerramos la... Sí, sí, sí, sí. Ah, ah, sí. Y la respuesta era...